Pan Przewodniczący! Good morning. Ladies and Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, godātie kolēģi, sāksim darbu. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 13 gribētu pirmām kārtām jums pastāstīt, ka esam atsākuši sanāksmi, kas tika pārtraukta 13. oktobrī. Iepriekšējās dien, šīs plenārsēžu dienas protokoli ir pievienot, vai jums ir kādi komentāri? Nē, tad lieliski šis protokols uzskatāms par apstiprinātu. Tātad 13. oktobra sanāksmes protokols ir apstiprināts. Man ir pāris paziņojumu. Mūs gaida turpmākajās nedēļās ārkārtīgi svarīgi lēmumi Eiropas kontekstā. Vakar piedalījos Eiropadomas sanāksmē. Eirozona un Eiro grupa, tā arī Eiropadoma pieņēma lēmums, kas Eh, ir apmierinoši mūsu pilsoņiem un kam jāietekmē arī tirgi. Man Rompuy kungs un Barozo kungs ieradīsies šeit ceturtdien un pastāstīs pulksnes desmitos par to, kas notika šajās sanāksmēs. Šīs nedēļas galvenie diskusija punkti ir rītdienas diskusija par Eiropas semestriem pusgadu un trešdien balsojums par budžetu. 2012. gada budžetam ir jābūt tādam, kas vērsts uz investīcijām, uz ekonomisko izaugsmu un darba vietu radīšanu. Gribu teikt lielu paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās darbā saistībā ar konferenci, kas tika noturēta par jauno gaidāmo daudzgadu finanšu plānu laikā no 2014. līdz 2020. gadam. Šī konference tika organizēta pēc Eiropas parlamenta iniciatīvas Ideja nāca tieši no mums, konference bija ļoti veiksmīga. Un esam saņēmuši lūgums rīkot līdzīgas konferences atkal pēc pusgada un gada. Konferences gaitā uzstājās, eh, pie, runāja vairāk vairāk desmit deputāti, kas līdz šim nav varējuši izteikties, un visiem viņiem bija daudz kas ko teikt. Nākamais punkts vakar notika pirmās brīvās demokrātiskās vēlēšanas Tunisijas vēsturē. Tas tiešām bija vēsturiski svarīgs punkts eh, Tunisijai un Arābu pasaulē kopumā. Vēlēšanas norisinājā mierīgā garā, pie vairāk kā 90% no vēlētājiem eh, balsot tiesīgiem piedalījās vēlēšanās Vēlēšanas norisinājās atbildīgā garā un vēlu visu to labāko jaunajam parlamentam un jaunajai valdībai. Eiropas parlamenta deputāti arī nosūtīja savu novērošanu misiju, vēlēšanu novērošanu misiju uz šo valsti un turpmākajās dienās dzirdēsim arī viņu vēsti. Došos uz šo valsti. Un tā būs jau otrā man, mana vizīte Arābu pavasars valstīs. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Eiropas Savienībai sekot šo valstu notikumiem un attīstībai visā Ziemeļāfrikā. Par Lībiju runājot. Tā ir vēl viena mūsu dienvidu kaimiņu valsts, kas nu var uzsākt savu ceļu uz demokrātiju. Tā var veidot pagaidu valdību un jaunā politiskā sistēma valstī tiks balstīt uz tiesiskumu un pamatiesību ievērošanu. Sesdien ieradīšos arī šajā valstī un tikšos ar mūsu partneriem, lai runātu par steidzamākajiem jautājumiem. atzinīgi vērtēja faktu, ka valsts nu ir brīva pēc vairāk kā 40 gadu diktatoriska režīma, Kadafī vadībā. Pagājušo nedēļu dzirdējām arī labās ziņas no Spānijas terorista organizācija ETA ir paziņojusi, ka tā pilnīgi noteikti pieliek punktu savai bruņotajai darbībai un tagad atbruņosies, kā arī pilnībā izformēs savas struktūras. Mēs atzinīgi vērtējam visus Spānijas, visus Spānijas demokrātijas institūtus, kurām kopīgiem spēkiem ir izdevies to panākt un kas ir cīnījušās pret te, terorismu līdz šim. Šī cīņa ir bijusi ļoti ilga un gara. Un mēs vēlamies paust līdzjūtību um, 829 upuru ģimenēm un piedarīgajiem. Šie cilvēki krituši par upuru terorismu gadu gaitā. Dzirdējām arī traģiskās vēstis no Turcijas. Vairāk kā 200 cilvēku ir gājuši bojā zemestrīcē, kas nor noritēja svētdien. Eiropas parlamentu vārdā gribētu paust līdzjūtību bojā gājušo ģimenēm un piedarīgajiem. Mēs sērojam līdz ar Turcijas tautu un gribētu aicināt visus deputātus piecelties kājās un noturēt klusumu brīdi, pieminot bojā gājušos Turcijā. Thank you. Paldies. Tālāk man ir šādi oficiāli paziņojumi. Zviedrijas attiecīgās varas iestādes man informējušas, ka Lēna Eka savā amatā tiks aizstāta ar Kentu Johansonu, sākot ar 18. oktobri. Gribu sveikt mūsu vidū jauno kolēģi